ka nākotnē mums pie šī svarīgā jautājuma izdosies labi sastrādāties. Paldies! Paldies, komisāra kungs! Līdz ar to liekam punktu pie šīm diskusijām un tāpat kā ar iepriekšējiem jautājumiem par to balsosim rīt pulksten 12. Nākamais jautājums ir Vestfāls kundzes ziņojums demogrāfiskās izmaiņas un to ietekmas kohēzijas politiku. Un vārds Vestfāls kundzei lūdzu. Danke, Herr Präsident. Paldies, priekšsēdētā. Godātie kolēģi, demogrāfiskās pārmaiņas ir tēma, par ko mēs runājam ļoti bieži. Vācijā katra otrā meitene, kas šodien dziedzimst Vācijā, iespējams nodzīvos simts gadus. Mana 13-gadīgā meita ļoti priecājas par to, bet politikai, protams, ir jārēģē uz šīm izredzēm. Un ir jābūt arī politiskiem priekšnoteikumiem. Manā ziņojumā ir runa par eh, šo, šīs attīstības sekām un tiek piedāvāt arī politiskie priekšnoteikumi. Te nav runa par pensiju, par to mūsu komiteja nav atbildīga. Uh, Runa ir par jautājumu, kā Eiropas kohēzijas politiku ir iespējams izmantot un kā mēs varam veidot šo politiku nākotnē, lai varētu reaģēt uz nozīmīgām izpausmēm. Es gribētu pieminēt četras svarīgas jomas, kas ir minētas ziņojumā. Pirmais ir nepieciešams stiprināt Eiropas kohēzijas politiku, un tai ir jātiek pielāgotai demokrātiskajām pārmaiņām stratēģijā 2020 un likumdošanas priekšlikumos. Demogrāfiskie grozījumi, demogrāfiskās izmaiņas ir ņemtas vērā. Arī runājot par uh, eksekutīvu, ir nepieciešams nodrošināt, lai pasākumi arī tiktu pielāgumi, pielāgoti. Otrais - infrastruktūra. Ir jābūt īpašai infrastruktūrai, kas ļautu novērst sociālo izstumtību. Piemēram, te es domāju iespēju iekļūt uh, valsts pārvaldes ēkās vai vispār ēkās un arī atbalstu ģimenēm, kas audzina bērnus ar invaliditāti un uh, līdzīgi. Tāpat jaunām ģimenēm ir jābūt. In den Regionen Europas leben immer mehr. Senioru iesaistīšanai ir jātiek veicinātai Un sociālai politikai ir jārēģē uz šīm izpausmēm, ir jāveicina uh, tādu māju celtniecību, kurās vienlaiks var dzīvot vairākas paudzes. Un runājot par uh, tādu negatīvās migrācijas ierobežošanu, uh, tad šeit ļoti, ļoti liela nozīme, manuprāt, ir iespējām uh, bērnu aprūpes, iespējām, ko var izmantot uh, ilglaicīgi. Un es domāju, ka mums ir jābūt arī daudz drosmīgākiem pieprasot šādas iespējas. Arī cīnoties pret sieviešu un jauniešu bezdarbu, uh, mums ir jāņem vērā, ka pašlaik Eiropā ir vislielākais jaunu izglītotu sieviešu skaits. Un ja mēs neizmantosim šo potenciālu, tad mēs paši būsim vainīgi pie tā, ka speciālistu pietrūks. Tāpat daudz vairāk jāizmanto veca gadagājuma cilvēku zināšanas, un bet priekš tā ir jāizveido attiecīgas struktūras. Godātie kolēģi, es domāju, ka mēs visi saprotam, uh, ka demogrāfiskās problēmas mums ir jārisina aktīvi, piedāvājot struktūrāls pārmaiņas, nevis izliekoties, ka nekas nav noticis. Un es gribētu teikt paldies visiem, kas piedalījās ziņojuma izstrādē. Darbs prasīja daudz laika, viens cilvēks pat dabūja aiziet pensijā, bet, manuprāt, ziņojums izdevies labs un es ceru, ka rītdien um, Eiropas parlaments to pieņems ar lielu balsu vairākumu. Paldies! Paldies, Vestfāles kundze! Tagad um, brīvā um, mikrofona procedūra lūdzu Zaborskas kundze. Jā. Demografiska. Paldies, priekšādātāji. Demografiskās izmaiņas tam ir divi Eh, iemeslu cilvēki ilgāk dzīvo un arvien mazāk dzimst bērnu. Šajā ziņojumā mēs vērtējam šo situāciju un tiek, bet pārāk maz tiek runāts par to, kā veicināt dzimstību. Uh, kā atbalstīt eh, ģimeņu veidošanu, kā labāk nodrošināt sievietēm iespējas piedalīties darba tirgu. Ir jānovērtē sieviešu ieguldījums eh, bērnu audzināšanā un rūpēs par pārējiem ģimenes locekļiem. Mums ir jāatzīst šis neapmaksātais sieviešu darbs un tas jāņem vērā arī aprēķinot sociālos pabalstus. Ir jāizteno sociālā inženierija. Paldies! Madam Pendegas. Thank you, Chairman. Paldies, priekšādētāji! Mēs, protams, redzam, ka demografiskās pārmaiņas notiek un dzimstība samazinās, cilvēki dzīvo ilgāk notiek migrācija, cilvēki pārceļas no pil laukiem uz pilsētām, un um, tas mūs noliek, noliek mūsu priekšā daudz uzdevumu. Mums jābūt iespējām, jābūt spējīgiem izmantot arī labumus, ko šīs izmaiņas nes. Ir jāveido struktūras, ir jānodrošina, lai dalībvalstīs demogrāfiskie grozījumi nenovestu pie tā, ka ir reģioni, kuros vispār neviens vairs nedzīvo, ir jāsniedz palīdzību no struktūra fondiem, jāveicina vecu cilvēku sociālā integrācija, arī cits starpā īrijā. You, madam. Paldies, Prendergastas kundze, Batena kungs lūdzu. Paldies, priekšētāji. Demogrāfija, protams, ir ļoti aizraujoša tēma, kas ir radījusi ļoti vēsturiskas izmaiņas, un arī pie vēsturiskas notikumiem blakus stāvus ir demogrāfija. Lielbritānijā ir ļoti liels iedzīvotāju pieaugums, kas vēl nesen pat netika apzināts. Kad Tonijs Blērs kļuva par premjerministru 97. gadā, mums bija iedzīvotāji aptuveni 58 miljārdi Tagad mums ir vairāk kā 62,4 62 miljoni. Un līdz 30. gadam būs 70 miljoni un tikai turpinās pieaugt. Demogrāfi ir aprēķinājuši, ka šāda neilgtspējīga iedzīvotāju skaita pieaugšana ir tādēļ, ka ir daudz imigrantu un viņiem dzimst daudz bērnu. Nav nekā slikta, ja ir samērīga, saprātīga imigrācija, bet apvienotā karalistē uh, Ik pa 4-5 gadiem iedzīvotāju skaits pieaug par vienu miljonu. Mēs esam blīvāk apdzīvot nekā Indija un Japāna. Mums nav kohēzijas politikas Lielbritānijā, bet ja tā būtu, tad uh, mums būtu jāatgūst tomēr kontroli par imigrācijas politiku. Paldies, Mikulāš Šika kungs, lūdzu. Paldies, priekšādātāji kungs. Eiropas sabiedrībā ir ļoti daudz demogrāfisku izmaiņu un izaicinājumu, un tas tikai pastiprināsimies nākamo desmit gadu laikā. Protams, mūža ilguma palielināšanās ir pozitīvs rādītājs, bet skatoties uz dzimstības rādītājiem, jādomā, ka mums būs jāmaina daudz, kas pensijas sistēmās, veselības aprūpē, atbalstā ģimenēm un starppauģu solidaritātei pilnas ģimenes ir jāatbalsta, jo tur dzimst daudz bērnu, ja salīdzinām tos ar nepilnīgām ģimenēm. Ir ļoti lielas grūtības reģionos un pilsētās, bet vienlaiks ir ļoti daudz iespēju, tādēļ ir svarīgi diskutēt par demografiskajām pārmaiņām un skatīties, kāds ietekmē gan reģionālo, gan vietējo līmeni. Jāizmanto kohezijas politikas uh, piedāvātie resursi, ņemot vērā visus šos rādītājus. Paldies! Orkunēts kundze lūdzu. Paldies priekšētāji! Paldies referentam par labi sagatavotu ziņojumu. Es biju ēnu referenta šīm darbām Eiropas iedzīvotāji noveco un komisija apzinās, cik svarīgs ir demografiskās izmaiņas. Tas ir vienlaiks gan draudz, gan iespēja. No 7. līdz 13. gadam 8,5% no struktūra fondiem jāatvēlēt šiem jautājumiem, tādēļ uh, šīs instruments ir kā pirmais, ko izmanto runājot par demogrāfiskām izmaiņām. Mums ir jāatbalsta vietējās eh, kopienas, pieņemot kohēcijas politikas lēmumus. Tas ir ļoti visaptarošs uh, eh, temats, un mums jāskatās uz jautājumiem, kas saistīts ar jaunajām ģimenēm, ir efektīvi jāizmanto arī preventīvie pasākumi. Nākotnē ir jāpārskata pensiju sistēmas, kuras bija radītas un labi darbojas tad, kad demografiskās tendences bija pilnīgi citādākas. Paldies! Paldies! Ďakujem vám pekne. Ko... Nevedālos kundz lūdzu. Kohēzijas politika Eiropas Savienībā jāatspoguļo patreizējā un gaidāmā situācija mūsu Savienībā Man ir prieks par šo Vestfāls kundzes sagatavoto ziņojumu. Mūsu iedzīvotāji pakāpeniski noveco un dzimstības eh, koeficients nav pozitīvs un tādēļ ir daudz, kas jādara, lai šo situāciju mainītu. Līdz ar to ir nepieciešamas investīcijas atsevišķās dalībvalstīs un arī koordinācija. Reģionālā politika ir svarīgs instruments, lai risinātu demografiskās uh, izmaiņas un tādēļ mēs atbalstam koheizijas politikas reformu, uh, jāsniedz atbalsts mūsu novecojušajai sabiedrībai, jāpalielina dzimstības koeficients un jāņem vērā visas eh, vecumu grupas, jāatbalsta bērni, jaunieši, arī cilvēki, kas ir visproduktīvākajā eh, dzīves posmā un arī vecāki ļaudis. Tāpat jādomā par mazaisargātākajām grupām, bērniem, sievietēm, bezdarbniekiem, imigrantiem un nabadzīgiem cilvēkiem. Tas viss ir jākļauj mūsu politikā. Paldies! Šikēski kungs lūdzu. Zmian demograficznych to problem wielu krajów i regionów. Demogrāfiskās izmaiņas skar daudzas valstis un daudzas reģionas. Dzimstības līmenis Eiropā ir zems. No otras puses, ļoti liela ir migrācija, īpaši jaunieši no lauku apvidiem pārceļas uz metropolēm. Referente to apzīmē arī kā a, lielu izaicinājumu. Viņa uzskaita sešas prioritātes, kā a, pretoties migrācijā. Uzskaitīšu tikai trīs no tām. Struktūra fondus pirmkārt labāk jāpiemēro demogrāfiskiem izaicinājumiem. Struktūra fondu sadalījumam jāievēro demografiskā attīstība. Un papildus tam referente saka, ka šeit ir dažādi izaicinājumi. Tie skar gan pilsētas, gan lauku apvidus. Protams, ka mums jārūpējas par to, lai nenotiktu uh, pilnīgi iedzīvotāju pārvietošanās no uh, lauka apvediem uz pilsētām. Tajā pašā laikā pilsētām jākļūst ģimenēm draudzīgāk. Piemēram, ir nepieciešams labāks transports un piepilsētas transports. Ļoti nozīmīgs faktors ir uh, sieviešu skaita pieaugums darba tirgu, bet atbilstoši pavadoši pasākumi ir nepieciešami. Paldies! Paldies, un tagad vārds komisāram Dalīkungam. Paldies! Paldies, Vestfāles kundze, jums par šo ziņojumu. Tas ir tā liela, nozīmīga artava, ar ko jūs atbalstāt Eiropas komisiju. Eh, Eiropas demografiskās izmaiņas tuvākajā laikā būs redzamas virknē reģionu. Uh, Un, lai uz tām reaģētu, ir jādomā par pasākumiem darba tirgū, par um, regulārām iespējām uh, atstāt bērnus aprūpē, um, bērndārzos un tā tālāk. Ir jābūt iespējām reģi, reaģēt reģionālā līmenī. Un laikam no 2014. līdz 2020. Uh, gadam komisija ir pieņēmusi 6. oktobrī pasākumu kopumu. Uh, mēs esam piedāvājuši iespējas, kā izmantot trīs fondus uh, - sociālo fondu, kohēzijas fondu un ERAF. Un lai izmantot šos, varētu izmantot šos fondus un reaģēt uz uh, demografiskajām izmaiņām, uh, būs iespējams veikt piesa, pasākumus gan reģionālajā, gan vietējā līmenī. Pašreizējā situācija skar visu Eiropas sabiedrību kopumā. Eiropas Savienībai ir jāsamazina piemēram, atšķirības veselības aprūpē un veselības aprūpes pieejamībā. Eiropas komisija strādā pie stratēģijas izstrādes un tiks iesaistīts arī zivsaimniecības un lauksaimniecības un reģionālās attīstības fonds, um, domājot par pasākumiem, ko var, varētu finansēt no šiem un jau minētajiem fondiem. Mēs arī centīsimies noteikt, kā šiem fondiem labāk sadarboties savā starpā. Paldies! Paldies, komisāra kungs, par Vestfāles kundzes ziņojumu. Arī balsojums notiks rīt, un tagad varam pāriet pie pēdējā darba kārtības punkta valsts atbalsta noteikuma attiecībā uz vispārējās